Good afternoon, colleagues. Pol Labdien, kolēģi! Es atvainojos, ka esam nokavējuši sākumu. Mēs varētu sākt mūsu kopējo publisku uzklausīšanu par eh, tiesiskumu izvērtēšanu iestāšanās procesā. Sveicu mūsu vidū arī ārlietu komitejas deputātus un, protams, arī Lībe komitejas deputātus. Šī uzklausīšana par tiesiskumu izvērtēšanu iestāšanās procesā tiek pārraidītā internetā, un uh, visi materiāli ir pieejami publikai Eiropas parlamenta mājaslapā. Mums ir pieejams tulkojums e, visās Eiropas Savienības valodās, izņemot uh, dāņu maltiešu, horvātu un gēlu valodas. Tātad šodien mēs runāsim par izaicinājumiem, ar ko saskaras kandidātu valstis pildot tiesiskuma prasības vai tā saucamos Kopenhāgenes kritērijus. Kā mēs zinām, līgumā otrajā pantā ierakstīto vērtību, tā skaitā tiesiskuma ievērošana, ir ļoti svarīgi elementi, lai pieteiktos uz dalībvalsts statusu Eiropas Savienībā. Uh, Šie kritēriji turpina tikt piemēroti dalībvalstīm arī pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Praksa mums ir parādījusi, ka šo kritēriju kontrola pēc iestāšanās tomēr var būt sarežģīta, tāpēc šodien mēs paskatīsimies, kā stiprināt tiesiskuma sadaļas iestāšanās procesā un kā stiprināt tiesiskuma kultūru ilgtermiņā, ņemot vērā uh, otro pāntu līgumā. Kolēģi, mēs visi zinām, ka Eiropas parlamentā Lībe komiteja ir strādājusi pie daudzām iniciatīvām un pasākumiem tiesiskuma un pamatiesību jomā Eiropas Savienības teritorijā. Um, risinājumi ir iekļauti, piemēram, 7. pānta procedūrā. Lielākā daļa no jums noteikti ir sekojuši līdzi šai procedūrai pēdējo mēnešu un gadu laikā. Uh, Tātad 7. pāntā ir paredzētas sankcijas, ko var piemērot, ja tiek smagi pārkāptas Eiropas Savienības pamatiesības. Mūsu komiteja šajā sasaukumā ir jo īpaši pievērsusies 7. pānta procedūrai, un e, ir uzsākt šī procedūra pret e, Poliju un Ungāriju. 2018. gada jūnijā Lībe komiteja nolēma izveidot e, monitoringa grupu, kuras uh, Galvenais mandāts ir kontrolēt situāciju attiecībā uz tiesiskumu un korupcijas apkarošanu Eiropas Savienībā, un jo īpaši uzmanība tiek pievērsta Maltai un Slovākijai. Darba grupas priekšlikumi tiks prezentēti nākamajā plenārsēdē. Kolēģi, mums ir bažas par otrajā pantā izklāstīto vērtību ievērošanu, un tāpēc um, oktobrī un uh, novembrī, attiecīgi 2016. un 2018. gadā parlaments ir publiskojis divas rezolūcijas, kur ir runa par demokrātijas, tiesiskumu un pamatvērtību aizsardzību Eiropas Savienībā. No komisijas mēs gaidām paziņoju par to, kā turpmāk stiprināt uh, tiesiskumu un pamatiesību ietvaru, un šim paziņojumam jānāk klajā tuvākajās dienās. Uh, Šeit ir iesaistīti augsti pārstāvi gan no komisijas, gan arī no Eiropas padomas, no akadēmiķu un pilsoniskās sabiedrības eh, vidus. Es eh, ceru, ka mums diskusijas izvērtīsies vērtīgas. Kā jau es minēju, mēs priecāmies, ka šī komiteja, eh, šī sanāksme notiek kopā ar ārlietu komiteju, un komitejas vicepriekšēdētājs ir klāt, viņš arī pateiks pāris vārdu. Dodu vārdu tagad Havie Kuzokungam, lūdzu. Thank you. Paldies. Es izteikšos spāniski, lūdzu, uzlieciet austiņas. Bueno, también desde la Comisión de AFED me gustaría dar. AFET komitejas vārdā es arī vēlētos sirsnīgi sveikt jūs šajā kopīgajā uzklausīšanā, ko organizē ārlietu un pilsoņu brīvību komitejas. Pašlaik mēs varam teikt, ka ir pienācis īstais laiks organizēt šādu uzklausīšanu, jo tikai pirms divām nedēļām ārlietu komiteja nosūtīja divas delegācijas uz Rietumbalkānu valstīm - uz uh, Serbiju un Kosovu, un otra delegācija uz Albāniju un Ziemeļu. Maķedoniju. Trīs no šīm valstīm ir kandidātu valstis. Viena, Kosova, ir iespējama kandidāta valsts. Serbija un Melkāna ir vienīgās, kas ir iesaistīts iestāšanās sarunā, kamē, sarunās, kamēr Albānija un Ziemeļmaķedonija cer uzsākt iestāšanās sarunas šogad. Kaut arī iestāšanās procesā pašlaik ir paredzēts vispirms tīt galā ar pašu svarīgāko, cieši sekojot līdz tam, kas notiek ar tiesiskumu, mēs varam novērot bezdarbību un iespējams pat uh, progresa zudumu šajā jomā, pat eh, tādās izcelniecēs kā Serbija un Melnkalne. Tiesiskuma situācija Rietumbalkānu valstīs un Turcijā liek mums pašīties, tāpēc mēs priecāmies, ka mūsu vidū šodien ir augsta līmeņa viesi, kas mums varēs pastāstīt par situāciju un izskaidrot, kādas eh, politiskas iespējas mums ir, lai novērstu šo regresu. Tāpēc dod vārdu atkal Muraisa kungam. Paldies, Kosu kungs! Un tagad es gribētu jūs iepazīstināt ar pirmo ekspertu paneli. Sāksim ar Kristianu Danielsenu. Viņš ir DG Nier ģenerāldirektors. Tāpat arī mūsu vidū ir Giovanni Pikiccio, viņš ir Venēcijas komitejas vadītājs, bet tomēr pirmajam dosim vārdu Danielsonu kungam, Lūdzu, jums vārds uz desmit minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies abiem priekšsēdētājiem! Godājamie komiteja deputāti, dāmas un kungi! Man ir ārkārtīgs prieks, ka varu šodien izteikties šajā sanāksmē, jo mēs priecājamies, ka ir vairākas valstis, kas turpina šo iestāšanās procesu. Uh, Tiesiskuma ievērošana, protams, ir šī procesa ļoti, sast, ļoti būtiska sastāvdaļa. Es vēlētos jums paskaidrot, kāpēc tiesiskums tiek uzskatīts par tik būtisku, un pastāstīšu arī, kādu stratēģiju mēs esam izvēlējušies šajā darbā. Ir skaidrs, ka tiesiskums ir ļoti būtisks elements, palstoties kaut vai uz to, ka Eiropas Savienība palstās uz tiesiskumu. Tas e, ir uh, ierakstīts līgumos un mm, demokrātiskas dalībvalstis, kas veido Eiropas Savienību, to no visiem sagaida. Protams, ka tas ir arī viens no priekšnosacījumiem, lai iestātos Eiropas Savienībā, un lielākā daļa kandidātu valstu arī izpilda šos nosacījumus. Un proti viens no šiem nosacījumiem ir ievērot pamatvērtības, un viena no pamatvērtībām ir tiesiskums. Tie ir Kopenhāgenes kritēriji, kas uh, Eh, pieprasa, lai būtu stabilas institūcijas, kas eh, garantētu demokrātiju, tiesiskumu un minoritāšu tiesību aizsardzību. Tāpat ir arī vajadzīga eh, politiska un arī iedzīvotāju vēlēšanās dzīvot šādās pārtikušās un vienlīdzīgās valstīs. Un, protams, ka arī tiesu sistēmai ir jābūt neatkarīgai un uh, efektīvai, tāpat arī vēlēšana sistēmai ir jābūt taisnīgai un brīvai. Protams, ir jāatzīst, ka ir panākts ievērojams pro progress. Tas attiecas gan uz um, reformām, gan arī uz kara seku pārvarēšanu Balkānu reģionā. Taču vienlaicīgi neviens no partneriem šajā reģionā nav pietuvojies tam, lai izpildītu visus uh, iestāšanās nosacījumus. Pēc tam, kā jau priekšādātājs norādīja, mēs varam novērot arī regresu šajā jomā. Tieši tāpēc ir vajadzīgas um, pārliecinošas reformas attiecībā uz tiesiskumu sistēmu. Kāda ir komisijas strateģiskā pieeja tiesiskuma izaicinājumu pārvarēšanai? Kopš 2012. gada mēs piemērojam jaunu pieeju iestāšanās sarunās. Te ir runa par um, reāliem vērtēšanas kritērijiem, kas tiek piemērot iestāšanās sarunās. Un tāpat arī šī vērtēšanas sistēma balstās uz rīcības plāniem, un proti tie runa par 23. un 24. sadaļu. Tiek noteikti arī sākuma, starposma un beigu eh, sasniedzamie mērķi. Ir paredzēti arī vairāki garantiju mehānismi, piemēram, ja uh, Eh, rīcības plāni tiek eh, īstenoti ar novēlošanos. Šeit komisija var pieņemt lēmumu pabeigt tehnisko darbu pie mm, citām sadaļām, un, ja tiek konstatēti eh, nozīmīgi pārkāpumi tiesiskuma un pamatvērtību jomā, Eiropas Savienība var arī apturēt sarunas kopumā. Tāpat arī ir jādomā par to, lai pats svarīgākais tiktu sasniegts pirmais, un tieši tāpēc 2013. gadā mēs ieviesām šo fundamentals first pieju. Pirmām kārtām mēs e, tātad liekam uzsvaru uz pašu svarīgāko, kas ietver sevī tiesiskumu, un tiek risināti vissvarīgākie jautājumi - tiesiskums, pamatvērtības, demokrātisko institūciju stiprināšana, tā skaitā valsts administrācijas reforma, tāpat arī ekonomiskā attīstība, konkurētspēja - visas tās ir mūsu galvenās prioritātes. Eiropas Savienība vēl ar vienu ir lielākais sponsors šajā reģionā, tieši tāpēc mums ir ļoti daudz iespēju šo reģionu ietekmēt. Uh, 13. un 14. gada pirms iestāšanās instrumentā bija 11,5 miljardu eiro budžets, un eh, šis te eh, mehānisms tika īstenots līdz pat 2020. gadam. Un eh, šeit bija paredzēts 20,7 miljardu uh, pro, uh, budžets. 20, uh, līdz 27. gadā ir ieteikts 30% palielinājums budžetā, tas nozīmē jau 45 miljārdus eiro. Šīs valstis ir pieradušas pie tā, ka galvenokārt ir jāliek uzsvers uz eh, pamat, pa, pamatprioritātēm. Un tātad te ir runa par administratīvajām reformām, par mm, demokrātisko institūciju stiprināšanu, korupcijas apkarošanu un tā tālāk. Tā Mēs arī esam pieraduši pie tā, ka ar šiem palīdzības mehānismiem mēs varam uzlikt sankcijas par reformu nepildīšanu, un finansējums var tikt pārvirzīts, ja mērķi netiek izpildīti. Un tad, piemēram, var ievērojami samazināt Eiropas Savienības investīcijas, kā tas ir noticis Turcijā, ja tiesiskuma reformas netiek veiktas. Kopš 2015. gada Mēs piemērojam arī jaunu metodiku, tad, kad ir runa par atskaišu un progresa mērīšanas sistēmu, tā lai mūsu ikgadējos ziņojumos būtu salīdzināmi rādītāji. Mēs mēģinām sniegt vadlīnijas, kas būtu vēl precīzākas. Šī jaunā ziņošanas sistēma nodrošina labāku caurdzmību paplašināšanās procesā. Mēs uzskatām, ka no politiskā aspekta šīm valstīm tas ir daudz labāka un svarīgāka. Tādējādi ir daudz vieglāk vest sarunas, un tādējādi mēs varam arī labāk pārbaudīt visas reformas, un šeit var iesaistīties pilnīgi visi. 23. un 24. sadaļā, tāpat arī kā citās sadaļās, mēs sniedzam ļoti precīzas vadlīnijas attiecībā uz mūsuprāt nākamajiem eh, soļiem eh, reforma procesā. 2018. gada februārī Eiropas komisija attiecībā uz Rietumbalkāniem pieņēma Rietumbalkānu stratēģiju. Un tā bija, tas bija signāls no Eiropas Savienības puses šim reģionam, ka durvis uz Eiropas Savienību paliek atvērtas. Tas eh, nav eh, kaut kas nesasniedzams. Un eh, šeit arī nav runa par uh, Um, neracionālām izvēlēm. Te ir vienkārši runa par smagu transformācijas procesu. Un proti te ir runa par pārvaldību, tiesiskumu un visiem pārējiem elementiem, ekonomiskas reformas, bet arī, protams, samierināšanās procesi, kas ir ļoti svarīgi. Sofijas deklarācijā tika atkārtot Eiropas Savienības un dalību valstu un kandidātu valstu vienošanās nodrošināt sociālos transformācijas procesus. Pašlaik ir vairāki jauni posmi, ko mēs tagad mēģinam īstenot. Mēs mēģinam nodrošināt operacionālāku sadarbību tiesiskuma jomā. Šeit, piemēram, daudz lielāka loma tiek piešķirta tādām aģentūrām kā Eiropol, Eirajust un arī citām. Tiek arī iz, izvērsti daudz labāki kontrols rīki. Uh, Šeit tiek iesaistītā, piemēram, Pasaules banka un tiek izmantot arī e, Eiropas padomes indikātori. Ja runa par cīņu pret korupciju un organizēto noziedzību, tad tiek izmantota līdzīga pieeja. Šeit tiek izmantoti attiecīgi projekti, kas ļauj kontrolēt tiesas procesus šajā jomā. Tāpat arī pilsoniskai sabiedrībai un neatkarīgiem mēdījiem ir jāspēlē šeit daudz lielākam lomam, un šeit tiek izmantots Eiropas demokrātijas fonds. Vēlos atkārtot arī par to, kas notiek tiesiskuma jomā šajā reģionā. Pēc institūciju veidošanas mēs lēnām pārējiem pie operacionālās sadarbības un institucionālās palīdzības tiesiskuma jomā. Eiropas komisija un Vācija kopīgi ir finansējušas projektu, un Vācijas un Itālijas un Nīderlandes konsorcijas šo uh, um, projektu īstenot. Te ir runa par organizētās noziedzības apkarošanu uz robežām. Viens no galvenajiem rezultātiem ir narkotiku konfiskācija. Te sadarbojās Melkānas un Itālijas policijas spēki, kas atbalsta šo um, projektu. Tika uh, konfiscēti, konfiscēti 20 tonnas ar hašišu, un tāpat arī tika izņemti ļoti uh, daudz eh, naudas līdzekļu, vairāko miljonu eiro apmērā. Process ir ļoti strikts, bet tas balstās uz konkrētiem nosacījumiem. Virzība uz eh, iestāšanos ir strikti atkarīga no katras valsts kritēriju izpildes. Mūsu sadarbība ar šo reģionu nekad nav bijusi tik intensīva, kā tā ir pašlaik. Rietumu Balkānu stratēģija un Sofijas deklarācija ļauj mums virzīties uz tiesiskuma reformu ieviešanu, un tagad, protams, mums ir jāgaida atbildi no šī reģiona puses. Viņiem ir jāparāda eh, sava apņēmība un politiskā griba virzīties uz priekšu. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Un tagad mēs Dodam vārdu Venēcijas komisijas priekšsēdētājiem Džanī Bukikiju. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Tiesiskuma uh, nozīme ir uh, galvenais kritērijs iestāšanās procesā, par to vairs nevar šaubīties. Eiropas uh, Savienība ir tiesību kopiena un tikai valstis, par kurām nav šaubas, ka tās atbilstoši īstenos uh, šos tiesību aktus, var uh, pievienoties Eiropas uh, Savienībai. Un uh, Uh, ir izstrādāts kontrols saraksts par uh, eh, tiesiskumā kritērijiem konkrētās valstīs, lai varētu veikt pamatīgu, objektīvu, uh, caurskatāmu un vienlīdzīgu izvērtējumu. Un šis uh, sāraksts liecina par to, ka tiesiskums neaprobežojas ar uh, tiesu sistēmu. Ir arī jānodrošina, lai administrācija strādātu balstoties uz likumu. Un ir minimālās prasības, kas jāievēro uh, likumdošanas procesā. Tā kā uh, laiks ir ierobežots, es pievērsīšos uh, tiesu sistēmas neatkarībai kā svarīgākam elementam. Tiesu neatkarība ir svarīga visām tiesu instancēm, tā skaitā arī konstitucionālai tiesai. Uh, un uh, politiķiem uh, uh, bieži vien ir kārdinājums iejaukties, ja tiek pieņemti nolēmumi, kas valdībai nav labvēlīgi. Es pats esmu aizstāvējis Grūzijas, Turcijas, Uh, konstitucionālās tiesas Eiropā un vēl arī uh, konstitucionālās tiesas ārpus Eiropas, kad uz, tā, uz tām tika izdarīts spiediens. Uh, ir arī konstatējamas populistiskas tendences, ka apgalvojot, ka uzvara vēlēšanās dod tiesības pārvaldīt bez je, jebkādiem ierobežojumiem. Un uh, Eh, konstitucionālai tiesai ir jāpanāk līdzsvars starp vairākuma vāru un minoritātes tieši tiesību ievērošanu. Eiropas padomu, tāpat kā uh, Eiropas Savienība, ir veikusi iev, uh, eh, ievērojams pasākums, lai stiprinātu tiesiskumu Centrālā Austruma Eiropā un arī Gruzijā, bet ir jāatzīst, ka vairāk virknē valstu sasniegtie rezultāti rada vilšanos, jo tiesu sistēma ir tā nozara, ko ir īpaši grūti reformēt. Kā var izskaidrot, ka 30 gadus pēc komunisma beigām tiesi, tiesu sistēma nebūtu nav ideāla virknē bijušo komunistisko valstu? Un uh, tas eh, nav saistīts tikai ar to, ka nebūtu atbilstoši noteikumi vai būtu slikti likumi. Visas jaunās demokrātijas konstitūcijās ir ierakstījušas tiesu neatkarības principu. Eh, ir vēl iespējams panākt uzlabojums konstitucionālā līmenī, un mēs Venecijas uh, Eh, komisijā eh, strādājam eh, apņēmīgi, lai panāktu šādus uzlabojumus. Bet kopumā šie noteikumi, šīs normas nav sliktākas kā Rietuma Eiropā. Un galvenā problēma ir nevis tiesiskā regulējumā, bet gan mentalitāte un uh, juridiskā uh, kultūra, kas valda valstī, ir svarīgāka par uh, Uh, likuma normām. Kad reformas sākās 90. gados, mēs iespējams par zēmu novērtējām mentalitātes nozīmi un uh, domājām, ka jaunie uh, juristi uh, iegūs šādu jaunu mentalitāti. Tāpat mēs par zemu novērtējām politiķu nevēlmi uh, samierināties ar to, ka neatkarīgas tiesas pieņem lēmumus pretēji viņu gribai. Turklāt tiesu sistēma ir daļa no demokrātiskas uh, valsts. Tā e, tiesu sistēma ir atbildīga sabiedrības priekšā, un tam jāatspoguļojas arī tiesnešu padomju sastāvā, kur jābūt ir spēcīgam juridiskam elementam, bet arī uh, pietiekami lielam uh, skaitam uh, Uh, ne juristu, lai uh, šādas struktūras nekļūtu par korporatīvo interešu aizstāvjiem. Veicot šādas reformas, ir jāīsteno līdzsvarota pieeja, galveno uh, uzvan, uzsvaru liekot uz neatkarību, bet nedrīkst ignorēt arī atbildību. Tiesnešu uh, pensionēšanās uh, vecums Uh, un saistītie noteikumi ir svarīga garantija tiesu sistēmas neatkarībai, bet ir uh, atsevišķos gadījumos pieļaujami izņēmumi, kā tas bija Albānijas gadījumā. Albānijā bija plaši izplatīta korupcija, tādēļ bija jāizvērtē uh, tiesnešu darbība. Un mēs tam piekritām, ja tika uh, Uh, nodrošināts atbalstošas garantijas, un bez mūsu atbalsta uh, Albānijas tiesās tas nebūtu bijis iespējams. Un ir ļoti svarīgi panākt līdzsvaru starp neatkarību un atbildību un uh, no otras puses starptautisko standārtu ievērošanu no vienas puses un to pielāgošana uh, katras valsts uh, konkrētai situācijai. Um, kad noteikumi tiek uh, īstenoti, ir uh, jāpastiprina atbalsts no Eiropas padomas un Eiropas Savienības puses tiesu uh, iestādēm kandidāta valstīs, lai tās ieviestu starptautiskos standartus. Un noslēgumā nedrīkst aizmirst vēl citu tiesu sistēmas elementu, proti prokurorus un Uh, advokātus. Prokurori var būt represīvais elements šai sistēmā, bet tas, tie var būt vienīgie arī, kas var vērsties pret uh, korupciju politiskajās aprindās. Jo, uh, advokātiem ir jāspēj vērsties tiesā un efektīvi aizstāvēt uh, tos, kas ir nepatiesi apsūdzēti. Jāspēj aizstāvēt cilvēkus, kas tiek uzskatīti par valsts ienaidniekiem, uh, tās nepadara advokātus pašus par valsts ienaidniekiem, kā tas šobrīd ir Turcijā tiesiskumam ir jābūt izšķirošam elementam, pieņemot lēmumu vai uh, pieņemt valsti, kā Eiropas Savienības dalību valsti vai nē. Šis lēmums nav uh, viegls, jo šīs situācijas reti, kad ir melnbaltas. baltas. Eiropas Savienībai jāizmanto iespējas, ko piedāvā iestājas process, lai panāktu to, ka kandidātu valstis sasniedz pēc iespējas lielu progresu tiesiskuma ziņā. Turklāt ļoti svarīgi ir uh, nodrošināt, lai um, iestājas perspektīva joprojām uh, būtu reāla, lai valstis nezaudētu motivi, motivēša, motivāciju. Un nav arī jācenšas izpatikt Eiropas Savienībai, veicot šīs reformas. Tās ir jāizteno iedzīvotāju interesēs. Paldies! Paldies! Iepriekšējais runātājs uh, pievērsās Albānijai, un es arī turpināšu runāt par Albāniju. Uh, jo es došu vārdu Teo Džeikobsam, kurš ir starptautiskās novērošanas misijas dalībnieks. Šī misija palīdz Albānijas varas iestādēm veikt reformu procesu, izvērtējot tiesnešus un prokurors. Jākops Kungs, jums desmit minūtes jūsu rīcība. Paldies! Vispirms vēlos pateikties par uzaicinājumu starptautiskiem novērotājiem piedalīties šai sanāksmē un uh, pastāstīt jums par uh, mūsu ikdienā gūto pieredzi. Mēs esam kā privileģēti uh, liecinieki ne kāda eh, iepriekš eh, nepieredzētiem procesiem Albānijā, lai izveidotu atbilstošu tiesiskumu šajā valstī. Tādēļ eh, ar prieku uzstājos jūs priekšā un pārstāvu savus kolēģus. Esmu sagatavojis dažus slaidus, bet tajos nav pārāk daudz informācijas iekļauts. Pirmkārt, kāda bija Albānijas tiesu sistēmas situācija pirms izvērtēšanas procesa. Iepazīstoties ar ziņojumiem par situāciju Albānijas tiesu sistēmā, konstatējam trīs elementus - plaši izplatīta korupcija, neatkarības trūkums, politiskā ietekme un saikne kontaktes ar organizēto noziedzību un krimināliem grupējumiem. Un ceturtais elements būtu aps, ap, neapšaubāma juridiskā kompetence. Tātad šādas bija raksturiezīmes Albānijas tiesu sistēmai pirms izvērtēšanas, tad Albānijas pilsoņi saskārās ar rīcību nespējīgu tiesu sistēmu. Un šī sistēma nespēja atbilstoši darboties, nodrošinot tiesiskumu iestāšanās kontekstā tika pieņemts lēmums uh, uzsākt uh, atkārtotu tiesnešu, prokuroru un arī daļu juriskonsultu izvērtēšanu. Uh, atbilstošajā Albānijas konstitūcijas pantā ir noteikts, ka jāizveido šāda sistēma, lai nodrošinātu atbilstošu tiesiskuma darbību, tiesu sistēmas neatkarību, kā arī tautas uh, uzticību šīm institūcijām. Šie ir uh, mērķi, kas definēti konstitūcijām. Izvērtēšanas apjoms Eh, pirmajā slaidā es uzskaitīju galvenos trūkumus, kas bija konstatējami Albānijas tiesu sistēmā, tad nav eh, liels pārsteigums, ka izvērtēšanas procesa aptvērums arī iekļaut trīs galvenos eh, kritērijus. Tātad aktīvu novērtējums, pieredzes novērtējums un uh, kompetences novērtējums. Jautājums tā tad, vai šie resursi, tiesneši, prokurori, jurus konsulti, uh, vai viņu rīcībā ir pietiekami līdzekļi, Šis ir galvenais jautājums. Pieredzes uh, novērtējums vai novērtējamai personai ir uh, saiknes ar uh, organizēto uh, noziedzību un e, kompetences novērtējums vai izvērtējumā persona ir pietiekami kompetenta, lai strādātu par tiesnēs, prokuroru vai juriskonsultu un uh, Uh, ir uh, trīs, uh, astoņas lietas jāizvērtē šai personai, trīs izvēlas pati persona, piecas lietas iesniedz vērtētājs. Ir trīs, strukt, trīs elementi šajā struktūrā, kas veic izvērtējumu. Eh, šiem vērtētājiem ir piecu gadu pilnvaras. Tas nozīmē, ka pilnvaras viņiem beigsies normālā gadījumā 2022. gada 5. jūnijā. Eh, šī struktūra eh, veic izmeklēšanu un pēc tam rezultāt, par rezultātiem informē novārtējumu personu. Uh, un ja ir konstatētas problēmas izmeklēšanas gaitā, tad novērtētai personai eh, tiek lūgts paust savu viedokli, iesniegt savus pierādījumus, lai atspēkotu eh, izmeklēšanas rezultātus. Un šī neatkarīgā kvalifikācijas eh, komisija darbojas kā pirmās instances tiesa. Eh, un pieņem lēmumu par eh, atlaišanu no darba, apstiprināšanu darbā vai nepieciešamību iziet papildu apmācību. Tālāk ir divi publiskie komisāri, kuri pārstāv sabiedrības intereses, un viņi var uh, apstrīdēt neatkarīgās kvalifikāciju komisijas pieņemtos lēmumus. Uh, to var darīt pēc starptautisko novērotāju uh, ieteikuma vai paši pēc savas iniciatīvas. Šo dažādo izvērtēšanas instāču dalībniekus e, ieceļ parlaments. Nākamā struktūra ir apelācijas palāta. Tajā ir septiņi tiesneši, deviņu gadu e, pilnvaras. Viņi e, ietilpst konstitucionālajā tiesā un izskata apelācijas sūdzības, ja izvērtējumā persona nav apmierināta ar izvērtējuma rezultātiem. Vai arī ar apelā, izskata apelācijas, ko iesniedz publiskie komisāri. Tātad viss šīs trīs struktūras darbojas un tiek veikt arī starptautiskā uzraudzība, starptautiskā sabiedrība ir uzstāku starptautisko monitoringu, astoņi starptautiskie novērotāji strādā un mu, um, viņiem palīdz aptuveni 60 darbinieki. Mēs uh, sniedzam atbalstu izvērtējuma procesam, uh, uzraugot uh, visu procesu. Izmeklēšanas uh, fāzē mums ir tikšanās ar komisāriem, mēs neko nevadām, bet mēs palīdzam mm, nedaudz virzīt izmeklēšanas procesu. Šajā izmeklēšanas fāzē Mēs varam iesniegt atzinumus, rekomendācijas, ja mēs uzskatām, ka neatkarīgās komisijas pieņemtais lēmums ir neatbilstošs, tad mēs dodam uh, savu ieguldījumu. Mēs tāpat piedalāmies debatēs, mēs uh, neizsakamies šais debatēs, bet esam klāt, un pēc tam mēs varam iešķirt, uh, iesniegt atsevišķu uh, Uh, viedokli. Tātad uh, starptautiskie novērotāji nav vienkārši pasīvi novērotāji, bet gan mēs varam dot aktīvu ieguldījumu šajā procesā. Un, lai to varētu izdarīt, mums ir piekļuve visiem datiem un uh, dokumentiem, kas nepieciešami, lai pildītu mūsu uzdevumus un privātum, eh, privātās dzīves aizsardzība šajā uh, fāzē uh, neatiec uz izvērtējumām personām, jo šis izvērtējuma process ir nevis virspusējs, bet ļoti padziļināts, un uh, tas ir saistīts ar to, ka arī privātās dzīves aizsardzība netiek garantēta. Tagad īsumā par izvērtēšanas procesu rezultātiem. Un uh, es gribētu uzsvērt, ka šis ir ļoti padziļināts process. Uh, ir izskatītas, uh, pabeigts 111 lietas, apelācijas fāzē 18 lietas, apstiprināt citas amatos 48 personas, atlaistas 46, 17 atkāpušās no amats. Tas nozīmē, ka apmēram puse uh, izvērtēto personu ir atceltas no amata procesa rezultātā. Nu, tagad īsumā. Uh, par to, kāda ir uh, situācija uz vietām. Konstitucionālā tiesā ir deviņi tiesneši, no tiem tikai viens ir apstiprināts amatā, astoņi ir atlaisti. Augstākā tiesa. Tur ir paredzēta 18 tiesneši, tikai 3 ir apstiprināti amatā, 15 ir atcelti. Tā tad es tikai gribu parādīt, kāda ir kāda ir situācija, ko esam mācījušies no šī procesa. Izvērtēšanas process, ja vēlamies to īstenot pamatīgi, ir nepieciešama stabila juridiskā bāze. Tiesu sistēma ir viens no trim pīlāriem demokrātiskā valstī. Un uh, Šādam izvērtēšanas procesam ir jābūt paredzētām konstitūcijā, un šo um, struktūru darbiniekiem ir nepieciešams apbilstošas pilnvaras un iespēja tās īstenot. Uh, ir nepieciešams nodrošināt arī starptautisko pāraudzību. Šis izvērtēšanas process tiek uh, darīts uz papīra, tā tad ir nepieciešama valsts pārstāvi, kas veic reālo darbu, bet ir ieteicams arī, lai uh, starptautiskās uh, iestādes veiktu uzraudzību un lai arī pasargātu nacionālās iestādes. Ir nepieciešams arī padziļināt sagatavoties izvērtēšanas procesam, un tam ir nepieciešams laiks. Eh, ir eh, ne tikai operacionāli jāsagatavojas, proti, eh, jā, nepieciešams telpas darbinieki, bet arī jābūt standartizētiem kritērijiem, jo šajā scenārijā nebija nekādus uh, sagatāvju, ko būtu varējuši izmantot. Viss bija jāsāk no nulles, un tādēļ bija gāra sagatavošanās fāze. Tāpat uh, Ļoti nozīmīgi ir saziņas stratēģija, eh, jāizskaidro šis process, par, eh, pilsoņi jāinformē par to, kas ir izvērtēšanas process un kas nav izvērtēšanas process, lai eh, nerastos nepamatotas cerības. Tāpat mēs konstatējam, ka ir jābūt paredzētai Uh, procedūrai, lai īstenot starptautisko juridisko sadarbību. Šis izvērtēšanas process nav izmeklēšanas process, mums ir dažādi starptautiskie instrumenti mūsu rīcībā, ko var izmantot, bet ir nepieciešams arī uh, vienoties par procedūru. Tā ir Atvainojos, ka pārsniedzu savu laiku, bet uh, manis minētais ir eh, nu, galvenās mācības, ko esam guvuši šai procesā. Liels paldies! Paldies, Džeikabs kungs! Labi, ejam tālāk. Pārējam pie nākamās uzklausīšanas daļas pēc pievienošanās procesa tiesiskuma neatgriezenība. Tagad mēs uzklausīsim uh, Marko Kmezī no Austrijas, kas ir uh, Dienvidu uh, Austrum Eiropas pētījuma centra vadītājs no Gratas Universitātes. Lūdzu, Kmezī kungs. Paldies līdzpriekšsādātāji, dāmas un kungi, cienījamie deputāti. Mēs jau dzirdējām, ka ir nosacījumi attiecībā uz uh, dalībvalstīm, kas vēlas pievienoties, tiesiskums, uh, tiek aktualizēts un domāts par uh, Rietumu Balkānu valstu attīstības stiprināšanu, tomēr šeit ir vēl aizvien ierobežota ietekme. Man šķiet, ka tā vietā, lai mēs stiprinātu demokrātisko spēku, demokrātija patiesībā Rietumu Balkānu valstīs atkāpjas un samazinās. Uh, tiesiskuma mm, esošā situācija nav nemainīga, un paradoxālā kārtā jāsaka, ka attiecībās dažām no Rietumu Balkānu valstīm demokrātijas šī atpakaļējošā gaita uzsākās pēc sarunu sākšanas ar Eiropas Savienību attiecībā uz pievienošanās procesu nākotni. Tad, nu, jājautā, ko varam mācīties, kādas rekomendācijas varētu piedāvāt Es savā runā runāšu par trim rekomendāciju kopumiem. Pirmkārt, nepieciešamību pielāgot Eiropas Savienības instrumentus monitoringam un tātad rādītāju noteikšanai, kā arī ziņošanas aspektiem. Otrakārt, par to, ka jāpielāgo finanšu atbalsts attiecīgi reģiona valstīm un jāņem vērā gan stimuli, gan sankcijas attiecībā uz uh, tiesiskuma sniegumu. Un, visbeidzot, uh, Te jārunā ne tikai par politisku, tehnokrātisku vai juridisku pasākumu, bet par pasākumu, kas iesaistītu visu sabiedrību. Ir jākoncentrējas uz uh, potenciālu un uz to, ka veicējs un zinājspēks ir pati sabiedrība. Sākumā gribētu minēt, ka redzam, ka sarunu potenciāls nav tik ļoti efektīvs, cik tas varētu būt. Iztrūkst monitoringa, iztrūkst skaidru vadlīniju. Uh, uz pievienošanās mērķi kā tādu, kā tam ir iemesli. Pēc idejas mēs te nerisinām tiesiskuma um, pamat cēloņus, autokrātisko valstu pārvaldības veidu. Balkānos um, nav stimulu mainīties, bet ir vēlme saglabāt esošo situāciju, bet arī signāli no Briseles bieži vien ir neskaidri. Uh, un tā rezultātā tos var um, nepareizi uztvert kā tādus, kas šos spēcīgos Balkānu vīriešus tikai iedrošina. Otrakārt, efektīvi minu e, instrumenti, ko Eiropas Savienība ir ieviesusi, bet līdz šim nav aktīvi izmantojusi. Mankalnē ir tikai viena nodaļu no tā, tātad viņiem ir viena atverama nodaļa vairs tikai jājautā, kāda varētu būt šī mehānisma praktiskā izmantošana nākotnē. Un nobeigumā ir jārunā par Eiropas Savienību, kas stabilitātes vārdā šajā reģionā um, rīkojas mm, tā, ka ir negatīva ietekme uz demokrātijas attīstību kopumā. Tad nu gribu jautāt, ko varam darīt attiecībā uz misiju pārskatīšanu un monitoringu. Uh, Pēc idejas šobrīd tas ir tāds uh, papīra tīģers, kā to sauc uh, Marovičs kungs, Marovičs kundze, mana kolēģe, un viņi saka, ka uh, šīs misijas, uh, savstarpēji aizvērtējuma misijas turpinās 20 gadu laikā, bet tās nav labi pārzināts par tām, nezina pat eksperti, izņemot 15. gada priber ziņojumu. Tad nu jājautā, kas saistībā ar šo ziņojumu, kas pētīja Maķed Maķedonijas tiesiskumu, bija tik ļoti specifisks. Pirmkārt, tam bija konkrēts specifizēts mandāts ātri izvērtēt un nāk klajā rekomendācijām saistībā ar jautājumiem, kas bija saistīti ar skandāliem, ar noklausīšanos politiķu. Otkārt bija jāizmanto politiskais brīdis. Um, situācija bija ļoti saspringta, un arī tas varētu būt saistīts ar situācijām, ko redzam plašākā kontekstā šajā reģionā. Otrakārt, bija tieši sasaist starp misiju satvaru un tiesiskuma situāciju valstī. Ceturtkārt, uh, bija mandāts nāk klajā ar rekomendācijām attiecībā uz konkrētiem veicamiem pasākumiem, kas bija jāveic Maķedonijas valdībai. Un nobeigumā pilnīgs atbalsts misijai un ekspertu komandai to nodrošināja Eiropas Savienība šai delegācijai šajā valstī. Un atbalstot manus secinājumus, gribētu teikt, ka Pribēra ziņojums tobrīd norādīja, ka iepriekš piedāvātie pasākumi un zināšanas par situāciju, kas uh, um, bija pieejama par misiju, bija nepietiekama. Ko tad varam mācīties no šīs misijas? Pirmkārt, mandātam attiecībā uz sastarpēju izvērtējumu jābūt konkrētam, pielāgotai attiecīgai situācijai un orientētam uz mērķi, paturot prātā arī laiku, kas ir dots misijai darbam uz vietas, kas ir ierobežots šajā gadījumā, tas bija tikai trīs dienas. Darba plānošanā jāiekļauj konsultācijas ar pilskonisko sabiedrību pirms pārējiem un sākam īstenot misiju uz vietas. Un neviens no ziņojumiem saistībā ar šīm tieskuma misijām, ko īsteno komisija, nekad nav publiskots, un manuprāt, to vajadzētu mainīt. Mazākais tas būtu ar mērķi, lai pilsoniskās sabiedrības organizācijas reģionā varētu monitorēt procesu, Un publiski nosaucot ziņojuma autorus, šie ziņojumi būtu arī ticamāk. Tā tas bija vismaz Pribera ziņojuma gadījumā. Kas attiec ziņošanu kā tādu, manuprāt, ir svarīgi neklusēt. Eiropas komisijas balss būtu skaļāk jāsadzird, jo ja mēs neiestājamies pret uh, tiesiskumu pārkāpumiem, nomalnošanas kampaņām pret pilsonisko sabiedrību, mēdījiem, neatkarīgām iestādēm Rietumbalkānu valstīs, klusējot Eiropas Savienību iestiprina, uh, stiprina autokrātiskās valdības un ļauj tām darīt to, ko tās dara un arī tur nekādu tālāko darbu, tālāko pasākumu no komisijas puses nav, un tas attiec arī uz to, ka netiek izstrādāt nekādi neoficiālie dokumenti saistībā ar šo praksi. Kas attiec uz kritēriju noteikšanu benchmarkiem, manuprāt, tas būtu jāveic uh, vairāk nekā tikai tehnokrātiskā kārtā. Tur vajadzētu koncentrēties uz trūkumiem demokrātijas kontekstā. Pēc idejas ir jāparāda, vai ir progress vai progress trūkums, ir jābūt konkrētai veidlapai vērtējumam, tas būtu vērtīgs instruments, nodrošinātu arī veselīgu konkurenci starp kandidātu valstīm, un ir mm, pēc tā tad fundamentāli jāveic mm, šo rezultātu izziņošana, ja panāktais progress, sankcijas un piedāvātie stimuli, lai tad tiem visiem varētu pēc tam strādāt. Otrakārt, te Gribētu uzslavēt komisiju un arī Eiropas parlamentu. Tas ir saistīts ar IPA 3 izstrādi. Tur ir paredzēti apturēšanas pasākumi, atsaukšanas pasākumi gadījumā, ja būtu nopietni pie, uh, tiesiskuma pārkāpumi reģionā. Bet IPA 2 trūkumu būtu jāpatur prātā. Šeit, piemēram, var runāt par to, ka uh, Nacionālajie attīstības plāni tiek, izstrādā, tiek izmantoti kā uh, veidnes uh, tālākā progresa um, kartēšanai, bet tam paralēli ir arī risks, kas saistīts ar uh, nevaldības īstenotiem projektiem. Tādēļ aicinātu pieslūpē, pieslīpēt projektu sarakstu. Uh, domāt par tām iestādēm, kurām vajadzētu saņemt šo finansiālo atbalstu no komisijas, um, tātad izsvērt šo visu labumu saņēmēju klāstu. Un vēl nobeigumā, kas attiec uz nepieciešamību paaugstināt spiedienu ne tikai vertikālā veidā uz leju vērstā uh, tendencē, tātad Eiropas Savienības spiediens uh, politiskajiem Balkānu valstu vadītājiem, bet jādomā arī par otru uh, medaļas pusi Arī šai otrai pusē jāsniedz pietiekams atbalsts, stiprinot kapacitāti, pilsoniskās sabiedrības informētības zināšanas. Viņiem jābūt tam svarīgākiem partnerim uh, kopā ar Rietumu Balkānu valstu valdībām un vadītājiem. Viņi ir mūsu galvenais Eiropas savienības uh, sabiedrotais, kas ļaus uzņemties politisko vadību šajās valstīs, pietuvinot to tiesiskuma demokrātijas standartiem un pietuvinot arī, pietuvinoties arī mērķim kļūt par Eiropas savienības dalību valsti. Tas ir tas, ko es minēju sākumā. Tas ir pārmaiņas sabiedrībā. Lai to paveikt, ir nepieciešams paudzes. Ja mēs koncentrējamies to, ka mainās likumi, institūcijas tiek veidotas viedā veidā, tas neļaus mums vēl panākt vēlamo rezultātu uzreiz. Jo, nu, pēc idejas Tas, ko es šeit mēģinu šeit aizstāvēt, ir uh, ideja par to, ka plašākai kopienai sabiedrībai jādod iespējas uh, turpināt sekot uh, progresam, um, atķeksēt paveiktos un nepaveiktos darbus, jo pretējā gadījumā nav nekādu stimulu īstenot reformas, bet gan saglabāt esošo situāciju. Un tikai un vienīgi dodot iespējas un pilnvarojumu kopienai uzņemties vadību, uh, Tikai tad varam panākt vērā ņemums rezultātus, eh, kas ilgtu ilgāk nekā pievienošanās brīdis, bet arī pēc tam, un tikai tad šis process būtu neatgriezenisks. Paldies! Gracias, senor Mēs. Paldies, Met Kmesīkungs! Un nu pēdējais runātājs Naim Rašitī kungs, kas ir. Uh, Balkānu politikas izpētes grupas uh, izpildu direktors. Uh, šis, uh, šī struktūra atrodas Prištinā. Tagad jums vairs desmit minūtes, lūdzu. Priekšsēdētāji kungi, Eiropas parlaments ienīmē deputāti, komisijas pārstāvji, dargie viesi, dargie klausītāji, man ir liels gods būt šeit. Mēģināšu ieskicēt kopumā situāciju attiecībā uz visiem aspektiem, izaicinājumiem, kas saistīti ar tiesiskumu Rietumbalkānu valstīs un tajā pašā laikā mēģināšu arī pasniegt uh, un atspoguļot pilsoņu perspektīvu, kā jūtas uh, cilvēki un iedzīvotāji šajās valstīs. Pievienošanās integrācija Rietumbalkānos ir ļoti būtiski vārdi, un tiesiskuma reformas visticamāk nenotiks ārpus pievienošanās sarunu perspektīvas. Rietumbalkānu vadītāji ciešā veidā ir sasaistījuši savas reģionālās, nacionālās darba kārtības piesaistītas, tās ir Eiropas Savienības pievienošanās darbiem, un arī pilsoņi tā nu, uzskata, nav šobrīd redzams arī, ka būtu kāda vēlme te ko nodalīt tiesiskumu no pievienošanās procesa. Un Maķedonijai drīz tas būs būtisks svarīgs izaicinājums. Otra lieta, kas rada bažas, ir tas, ka aizvien pieaug robs un uh, atšķirības starp Eiropas Savienību un Rietumu Balkāniem attiecībā uz izpratni par šīm reformām. Pirms dažiem gadiem bija kopēja izpratne, kopējs viedoklis par to, kas tās būtu par reformām. Bet laiks iet uz priekšu, un tā rezultātā redzam, ka atšķirības tikai pieaug. Tas ir saistīts ar uh, izvērtējumu, ar standartizāciju tiesiskumam, Eiropas Savienības dalību valstu viedoklis un no otras puses vietējās uh, valdības pašpārvaldes. Un tas ir jautājums, kas, manuprāt, rada visai nopietnas bāžas. Jo īpaši šeit jārunā par Serbiju, Kosovu un Albāniju kā atšķirīgākajām valstīm. Dažos gadījumos īstenošanas reformas tikai uz papīra, kas noteikti situāciju vēl tikai pasliktina, jo Rietumbalkānu valstu līderi mā, ir iemācījušies jūs apmuļķot, un uh, rietumnieki mm, reizēm uh, nesaprot, ka ir uh, tikuši apmuļķoti, ka uh, Uh, tas ir tīri saistīts ar uh, plašāku politisko darba kārtību un standa tiesiskuma standartu tur īsti neiedars. Diemžēl tāda ir tā realitāte gan attiecībā uz konfliktu risināšanu, divpusējiem uh, konfliktiem, kā arī reģionālām problēmām, kas ir paralēli jārisina, kam ir jāiet uz priekšu. Dažas valsts to var paveikt, dažas to negrib darīt, un dažs cits to nespēja vienkārši paveikt progresa tempam abās darba kārtības pusēs būtu bijis jābūt krietni ātrākam nekā to esam redzējuši pēdējo desmit gadu laikā. Un līderiem nav izdevies jums un saviem pilsoņiem attaisnot viņu cerības Eiropas Savienībai solījumi risināt divpusējos jautājumus un pilsoņiem solījumi uzlabot dzīvi ar reformu palīdzību. Ziemeļmaķedonija parādīs, ka to varēja paveikt gan, tātad pēkšņi tas ir noticis pēdējo divu gadu laikā. Un tas ir tas labākais piemērs, labais, eh, labākais skolēns, kāds redzams Rietumbalkānu valstīs. Cita labāka piemērā nebūs. Serbija negrib to darīt. Tātad līderi pārsvarā izmanto mm, tiesiskuma un demokrātijas uh, progresa apdraudējumu, un ja vien tas nenotiks, ja vien šis process netiks apgriezt, tad mēs nokavēsim. 23. un 25. nodaļa ir saglabātas atvērts visā sarunu gaitā, bet tas vairs nedarbosies Serbijā. Liela daļa pilsoniskās sabiedrības runā par to, ka jo vairāk sarunu nodaļu tiek atvērts, jo mazāk demokrāts kļūst sabiedrība. Es varu arī par to plašāk stāstīt. Albānija varēja paveikt dažas no reformām, bet ne pilnībām arī eksperts par to runāja, un uh, ir arī opozīcija, kas iebilst pārmaiņām, kas grib saglabāt status quo. Opozīcija ir gan uh, tātad valdības iekšienē, gan arī no organizētās noziedzības pasaules. Arī par to var runāt plašāk, bet ja valdībai nenorasim palīdzīgu roku, tad progress. Uh, um, ies pretējā virzienā. Kosova ir vienkārši iestrēgusi gan attiecībā uz uh, Eiropas Savienību, attiecībām ar um, Serbiju, uh, Un elite un jaunā valdība un opozīcija nav gatavas vēl mainīt pārvaldības veidus. Kosovai ir būtiski svarīgi panākt mieru ar Serbiju un pāriet pie jaunām nodaļām. Ja netiks panākt vienošanās, tad elitas, elitas opozīcija um, būs pie, pie varas un uh, valdī, valsts attīstība notiks ļoti lēnu, reformas iestagnēs, prospekti iestāties Eiropas Savienībā kļūt par kandidātu valstī Ja tiktu panākt vienošanās ar Serbiju, tas Kosovā ļautu radīt pārmaiņas. Manuprāt, to būs, uh, būtu vieglāk pārliecināt par sarežģītu kompromisu nekā iestāties par status quo. Uh, Kosova ir daudz ko paveiks, ne tikai bezvīzu režīma normas. Daudz, kas ir padarīts, tam ir jēga, bet, nu, redzam, ka ir novērojams arī regress pēdējo mēnešu laikā. Ir svarīgi saprast, ka pilsoņi vēl neredz reformu nesto ieguvumus, eh, nestos ieguvumus Rietumbalkānu valstīs. Melnkalne vienīgajai pozitīvi um, pozitīvas iezīmes. Serbijā pārvietošanās brīvība, pamatiesības, tiesiskums, mediju brīvība ir pasliktinājušās. Zināmos, um, zināmās jomās viņi ir atgriežies mm, tumšajos viduslaikos, 90. gados. Nu, tagad it kā nav aktīva kara, cilvēkiem ir nedaudz vairāk naudiņas, algas ir nedaudz labākas. Serbijas vadība, kas nav izpildījusi Eiropas Savienības un savu pilsoņu gaidas, uh, Viņiem ir jāstrādā, un uh, tas, vai valdība iestāsies pret protestiem, vai tomēr ko mainīs savā mm, tātad kontrolējošā pieejā, kas kontrolē visus valdības aspektus, tas vēl nav zināms. Ziemeļmaķedonijā ir cerības vairāk nekā desmit gadus uh, ilgušie procesi ir eh, šobrīd šķiet, ka neatgriezīsimies eh, politiskā režīma, apspiedoši politiskā režīma laikos. Šobrīd valdībai ir iespējas ko mainīt. Kosovā pilsoņi ir ļoti ieinteresēti atrisināt attiecības ar Serbiju. Um, sabiedrības aptaujas gan eh, nav, neatspoguļo reālo situāciju. Kopumā ir neapmierināta um, attieksme pret pārvaldību. Uh, ir šķelšanās novērojama, tas attiecas arī uz Albāniju un Serbiju, uh, sabiedriskie pakalpojumi ir vāji, pieeja tiesiskumam sarežģīta, tas pats attiecas arī uz taisnu tiesu un demokrātiju. Un tas tikai palielina plaisu starp iedzīvotājiem un valdību. Rietumu Balkānu valstīs ir nepieciešama sociālā kohēzija, politiskā kohēzija un reformas. Kā parasti sakām, valdība izmanto uh, um, reformas kā instrumentu pret uh, opozīciju, tas ir Serbijā, Albānijā. Ir iespēja, ka uh, um, Ziemeļmaķedonijā ir bailes no tā, ka reformas varētu um, iestāties pret valdību. Kosovā situācija uh, negatīvi ietekmēs gan pozīciju, gan opozīciju. Un pēc pieciem, desmit gadiem uh, neviens vairs negribēs īstenot reformas. Reģionā vairs nebūs daudz cilvēku, kas gribēs šīs reformas īstenot. Populisms ar to saistīti izteikumi Eiropas Savienībā, populisms iestājas pret Eiropas Savienību un migrāciju. Rietumu balkonos tas ir nacionalistiski uzsaucieni, kas aicina uz, uz izcelsmu balstītiem konfliktiem. 16. un 17. gadā mm, Serbijas, Kosovas mm, tātad, uh, attītis, attiecību aizsākumā mm, šobrīd atgriežamies nedaudz to, uz šādu pašu situāciju, redzam, ka spriedze pieaug. Uh, abu valstu vadītāji uh, pu, grib uh, palikt pie varas par jebkuru cēnu. Rietumbalkāna elite ir uh, ieviesi jaunus draugus Eiropas Savienībā, daudz valsts, kas iebilst pret paplašanāšanos, runā par tiesiskumu. Tās, kas uh, grib paplašināties, uh, ignorēties, varbūt pievar atstātieskumam, šeit varam minēt Ungāriju. Uh, valsts sagrābšana elitei bieži vien ir gan nauda, gan iespējas to paveikt. Valdībai un elitei šobrīd ir nauda, viņi labi maksā um, tātad um, cilvēkiem, uh, paaugstina algas, un tas uh, veicina viņu atbalsta pieaugumu profesoru, skolotāju, tiesnešu vidū bieži vien ir bažas, uh, ko mainīt, mainīt situāciju, zaudēt darba vietu un zaudēt arī algu. Un tā rezultātā vidusšķira ir visai sarežģītā situācijā. Nauda, ko valsts saņem no Eiropas Savienības reformu veikšanai, ir ļoti neliela pretstatā tam, kas ir pieejama uz vietas valstī. Daži simti miljoni Serbijā, Kosovā, Ziemeļ Uh, Maķedonijā ir, nav nekas daudz pretstatā um, valdības pieejamam finansējumam. Eiropas Savienības naudiņa ir uh, um, neliela, ierobežota ar ierobežotiem ieguvumiem, un elite spēja aptvert krietni lielākas naudas summas no citiem avotiem, kas daļai notiek, mm, nonāk pie valdības un daļai viņa kabatās. Tas ļoti apdarbojas. Lai mainītu sabiedrību Rietumbalkānos, ar kāds ir Eiropas Savienības paplašanās mērķis, ir jāmainās arī pašam procesam. Eiropas Savienības finansējumam fondam ir jāsniedz universitātes, NVO, pilsoņu grupas, studentus un tā tālāk. Fondiem un struktūrālai pieeja ir jāmainās um, pilnībā. Ar fondu atbalstu mums ir jāīsteno sabiedrībā šīs vērtības, ir jāpalielina spiediens augšup vērstā virzienā. Ir jāīsteno jaunas flagmaņa iniciatīvas, kas neīstenot, kas īstenot jaunu darba kārtību Eiropas Savienībā ir mm, stru, strukturēti jāizvērtē misijas un visas valsts, tāpat kā Ziemeļmaķedonijā ir jāpublisko šie rezultāti. Uh, tādējādi iesaistot sabiedrības un strādājot kopā. Konkrēts izvērtējums eh, vienkāršā valodā, kas būtu saprotams pilsoņiem, būtu rokas grāmata, kas ļautu īstenot un vērtēt reformas un progresu. Un nobeigumā Eiropas Savienības piesaists faktors ļoti labi darbojas, ja tas pastāv. Kosova īstenojas reformas saistībā ar vīzu atvieglojumiem, Maķedonija, Ziemeļa Maķedonija un Albānija grib šīs reformas īstenot tomēr vēl aizvien ir šāds vājš piesaists faktors un pilsoņu neapmierinātību, kas tikai pieauga. Viņi neredz, kāda būtu mm, reāli ieguvumi no šo reformu veikšanas. Un tas ir tas, par ko mums būtu jāraizējas. Reformas reformu rezultātā mm, tā tad ir tikai augusi šī atšķirība starp vājo piesaistu un to, ka sabiedrība Rietumbalkānās kopumā nav sajūsmā. Paldies! Lielas paldies visiem runātājiem, un tagad uh, sāksies diskusijas varēs uzdot jautājumus mūsu runātājiem. Un sāksim ar afet komiteju Pancērīkungs. Nē, jūs nevēlējāties izteikties. Intvalds kundze, šķiet, ka neviens nav pieteicies runāt, es vienkārši cenšos eh, jūs uzaicināt to darīt. Sofija Intvelda. Jā, pavisam īs jautājums. Atsaukšos uz eh, pēdējā runātāja teikto. Uh, Mēs līdzīgus izteikumus dzirdam jau diezgan ilgu laiku, un ne tikai attiecībā uz iestāšanās valstīm, bet arī uz Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tātad mēs dzirdam, ka krāpšana un korupcija ar Eiropas Savienības līdzekļiem netiek risināta Eiropas komisijā. Pieeja ļoti birokrātiski, ir ļoti grūti saprast, kā nauda ir iztērēta. Bet Es neesmu dzirdējis, ka Eiropas komisija teiktu, ka mēs mainīsim savu pieeju. Šķiet, ka viss turpinās un pilnīgi nekas nemainās. Situācija ir tāda pati kā agrāk. Es eh, dzirdēju, ko jūs eh, tikko teicāt, un īsnībā tas, ko jūs pieminējāt, noteikti ir tā vērts, lai mainītu attieksmi Eiropas komisijā. Paldies, tagad Jureka kungs. Bardzo dziękuję. Dziękuję za wszystkie wystąpienia. Paldies. Paldies visiem runātājiem. Man ir jautājums Bukičio kungam. Viņš uh, izteicās Venecijas komisijas vārdā. Vēlētos uh, komentēt jūs teikto un uzdot arī pāris jautājumu. Jūs runājāt par paplašināšanos un iestāšanos. Tas, protams, ir sarežģīti. Mums šeit ir jāpanāk līdzsvars starp uh, diviem svarīgiem punktiem. No vienas puses mums ir jāizvērtē valstu stabilitāte, un no otras puses mums ir jāatcerās, ka mūsu mērķis ir sadarboties ar visiem. Esam runājuši par Balkāniem, un tā ir ļoti laba iespēja teikt, ka cerams, ka konflikts starp um, Maķedoniju, Ziemeļu Maķedoniju un Grieķiju beidzot ir atrisināts. Grieķijai ir izdevies mums uh, beidzot uh, paskaidrot, ka nosaukumi un kultūra ir svarīgi. Eiropa ir arī kultūrās iedziens, un to mm, nevarētu pārņemt tikai dažas valdības. Jūs izteicāties arī par uh, risku, mm, par to, ka vēlēšanās var uzvarēt eh, jebkurš, un tad viņi var darīt visi, ko viņi vēlas. Tādā veidā rodas ļoti liela nedrošība. Mēs bieži šeit Eiropā dzirdam, ka mēs pārstāvam parlamentu un pieņemam rezolūcijas, tātad mēs pārstāvam tās labākās valdības Eiropā, taču bieži vien tas tiek darīts tikai kādi interesēs, un es vēlētos zināt, piemēram, attiecībā uz to, kas notika pagājušā gada septembrī. Mēs iesniedzām lūgumu. Tātad mēs vēlējāmies, lai tiktu pabeigta 7. pāntā procedūra attiecībā uz Ungāriju. Um, Līgumos viss ir noteikts ļoti precīzi. Lai parlaments varētu iesniegt šādu veidu prasību, ir vajadzīgs divu trešdaļu balsu vairākums. Man šeit priekšā ir uh, balsu sadalījums, un šeit ļoti daudzi balsoja pret uh, un arī uh, atturējās. Tātad uh, šeit bija runa par ļoti daudzām partijām, kas balsoja pret. Eiropas parlaments ir vienīgā iestāde, kur kvalificēts vairākums ļautu mums atteikties no vairākām nodotajām balsīm, tās tiktu diskvalificētas. Tieši tas arī ir noticis. Es vēlreiz atgādināšu, ka šeit runāju par Eiropas parlamentu. Daži eksperti nolēma, ka viņi neņems vērā tos, kas atturējās, kaut arī līgumā viss ir skaidri pateikts, ir runa par nodotajām balsīm. Tas nozīmē, ka m, mm, tie, kas atturējās, arī būtu šeit jāpieskaita. Varbūt jums ir piemērs par citām institūcijām, kur pie kvalificētā vairākuma jūs varat ignorēt tos, kas atturējās. Man ir arī citi piemēri. Stambuls konvencija un tās ratifikācija. Eiropas Savienība ir ļoti daudz iesaistījusies šī jautājuma risināšanā, kaut tas viss ir ļoti pretrunīgi. Bulgārijā e, tas ir pretrunīgi konstitucionālās iekārtas dēļ. Bulgārijas konstitucionālā tiesa ir nospriedusi, ka konvencija runā pretī viņu konstitūcijas vērtībām. Uh, Tomēr Bulgārija izjūt pastāvīgu spiedienu. Valdība tiek aicināta ignorēt savas valsts konstitucionālās tiesas spriedumu. Es vēlreiz atkārtošu, ka konstitucionālajai tiesai ir jābūt spējīgai nodrošināt garantijas un kontrolēt izpildvaru, taču Bulgārija tagad izjūt spiedienu, lai tā ignorētu konstitucionālo tiesu tādējādi izpadīkot parlamentam. Jūs pieminējāt šeit dažādus riskus kandidātu valstīs un arī dalību valstīs. Vai šis risks jau nepastāv Eiropas Savienības iekšējās struktūrās? Peterles kungs. Paldies, priekšēdētāji! Pirms 15 gadiem bija Eiropa bija padome, kur tikās valsts valdība vadītājs Salonikos. Mēs vēl ar vien uh, atrodamies tikpat sarežģītā situācijā kā pirms 15 gadiem. Mēs redzam, ka diagnozes ir tādas pašas. Ir panāks progress, bet vēl ar vien ir daudz darāmā. Protams, mēs nevaram dzīvot tādā savienībā, kur pa, vienlaicīgi pastāvētu divas dažādas izpratnes par tiesiskumu. Mans jautājums eh, panai diskusiju dalībniekiem, vai viņi zina, kā dinamizēt šo procesu. Adamova kungs. Adamova kungs, vai jums ir kas piebilstams? Nē, labi. Tas arī būtu viss. Intvēlts kundze jautāja kaut ko par komisiju, vai jūs vēlaties atbildēt? Jā, protams, ar lielu prieku. Šis jautājums, ko uzdevā Intvēlts kundze, ir ļoti būtisks. Protams, ka mums ir jāpielāgo instrumenti, lai mēs panāktu vislabāko ietekmi. Un šī ietekme, ko mēs vēlamies redzēt, ir palīdzēt valstīm, kas vēlas to darīt, iestāties Eiropas Savienībā. Vispārējais politiskais mērķis ir skaidrs. Kā jau mēs runājām, Salonikos šīm valstīm ir nākotne Eiropā. Vai mēs esam kaut ko paveikuši kopš Salonikiem? Es vēlētos norādīt, ka ir jūtamas tādas diezgan būtiskas izmaiņas. Mēs strādājam ar abiem šiem jaunajiem instrumentiem, un tas ietekmē mūsu darba veidu. Es jau ievadrunā izklāstīju, kā darbojas šie mehānismi, nevēlos to atkārtot, bet mūsu pieeja ir ļoti labi izskaidrota Rietumu Balkānu stratēģijā, kas tika pieņemta februārī. No politiskās puses ir skaidri pateikts, ka izvēle ir jādara attiecīgajām valstīm. Šīm valstīm ir jāvirzās uz priekšu, un mēs esam gatavas šīs, gatavi šo, šīs valstis atbalstīt. Uh, Stratēģijā ir norādīti 53 konkrēti pasākumi, kas ļautu panākt pārmaiņas tādās jomās kā tiesiskums. Domāju, ka tas ir tāds ļoti labs veids, kā mēs varētu to darīt savādāk, jaunā veidā. Otrais, mēs strādājam arī pie sarunām, un šeit mums nevajadzētu mainīties katru gadu, mums ir vajadzīga stabilitāte darbā. Pirmām kārtām tātad mēs liekam uzsveru uz pamat prioritātēm un pēc tam mēs skatāmies, vai ir panākts progress 23. un 24. nodaļā. Pēc tam domājam par pārējām sarunām. Tika uzdots jautājums arī par paneli. Šādā veidā mēs varam strādāt ar iesaistītajām valstīm. Mēs varam pateikt, uh, ko mēs vēlamies. Šeit es jums piekrītu. Iespējams, ka mēs varam vēl vairāk strādāt pie publiskās diplomātijas. Mums ir jābūt aktīviem uz vietas, mums ir jāpaskatās, kādas varētu būt sekas, ja nekādas rīcības nebūs. Un tāpat arī mums ir jādomā par uh, to, ko valstis dara, mēģinot panākt reformas. Un tāpat arī mums ir jā, jā, jāskatās, lai nebūtu regresa. Uh, Ja jūs sekojat līdzi komisijas paziņojumiem, tad jūs noteikti redzēsiet, ka mēs mēģinam aktīvi darboties šajā jomā, un mēs arī aktīvi izsakāmies, kad mēs neredzam nekādu aktīvu darbību konkrētajās valstīs, un pēdējā mēneša laikā šādi gadījumi ir bijuši. Es domāju, ka līdz ar to esmu atbildējis par procesa dinamiku kā tādu. Noslēgumā vēlos norādīt, ka mēs no komisijas puses un arī no parlamenta un pārējā institūcija puses varam parādīt, kādas tad ir iespējas, un tāpat arī mēs varam parādīt valstīm, kādu atbalstu mēs tām varam sniegt. Beigās, protams, lēmums par to, kā virzīties uz priekšu, ir jāpieņem politiskajai elitei, sabiedrībai un visiem pārējiem iesaistītajiem spēlētājiem un tad arī tiks panāks progress. Paldies! Tagad došu vārdu Bukikio kungam, varbūt viņš vēlas komentēt uzdotos jautājumus. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos atbildēt uz Jureka kunga jautājumu. Es jums piekrītu. Jūs uh, uzsverāt, cik svarīgs ir stabilitātes faktors iestāšanās procesā. Protams, ka stabilitāte ir svarīga. Un mēs arī priecājamies par uh, konflikta atrisināšanu starp Ziemeļu Maķedoniju un Grieķiju. Mēs vēlamies, lai tiktu atrisināti arī citi konflikti uh, pavisam drīz, jo tas noteikti atvieglos iestāšanās procesu. Uh, Ja runa par tiesiskuma ievērošanu Eiropas parlamentā, nu, man eh, īsti šeit nav kompetences, es nevaru šeit pieņemt lēmumu. Es eh, piekrītu uh, jums attiecībā uz Bulgārijas augstāko tiesu. Valdībai šis spriedums nepatika. Jums, kā polim, noteikti vajadzētu zināt, kāda ir mana nostāja. Konstitucionālo tiesu, bet nu, visu tiesu, bet jo īpaši konstitucionālo tiesu spriedumi ir jārespektē pēdā tāda, kāda valdība, prezidents vai kāda politiskā partija nepiekrīt sprieduma tematam. Paldies par jūsu jautājumu, Jurika kungs. Paldies Bukīčie kungam. Un tagad pavisam īsi došu vārdu Kamečiča kungam, lai viņš arī varētu rēģēt. Protams, jūs vēlaties runāt. Jā, protams. Ja jūs negribat runāt, jums nav jārunā. Pirmkārtām par eh, signāliem no Eiropas Savienības un eh, kā tie tiek uztverti reģionā. Skaidrs, ka te trūkst eh, mm, skaidrības, kas īsti nāk no dalībvalstīm, kas nāk no Eiropas Savienības. Ja runa par šo reģionu, tad Jāatgādina, ka jums ir, piemēram, premjers, kas ir apsūdzēts likuma pārkāpumos, un tad viņš eh, var aizbraukt uz kādu dalību valsti. Tas arī ir signāls no Eiropas Savienības puses. Es domāju, ka tas būtu jāņem vērā. Mums vajadzētu likt uzsvaru tieši uz jūsu portfeļiem. Domāju, ka šiem signāliem ir jābūt tiešiem un skaļiem, un tāpat arī iekļaujošiem. Šķiet, ka mēs šeit riskējam ar to, ka zaudēsim arī vislielākos Eiropas Savienības entuziastus, kas vienmēr ir iestājušies par Eiropu, un tas notiks tikai tāpēc, ka Eiropa nereaģē attiecībā uz demokrātijas pasliktināšanos. Ja arī šīs balsis pazudīs, tad kas tad eh, virzīs uz priekšu reformas? Es eh, skatos tagad eh, programmā, kas varētu atbildēt uz šiem uzdotiem jautājumiem. Deputāti nav klāt. Es gribētu zināt, vai kāds vēlas īsi reaģēt. Jā, Rašītī kungs, man jau likās, ka jūs vēlēsieties runāt, bet pavisam īsi. Šovasar kāds no jūsu valdības attiecībā uz Kosovas vīzu liberalizācijas procesu norādīja, ka mēs neusticamies jūsu uh, re, ziņojumam. Un tad man ir jautājums, ja jūs kā dalībvalsts neusticaties komisijas ziņojumam, tad kāpēc mums tas būtu jādara? Bet uh, vēl ar vienu šeit pastāv ļoti daudz iespēju. Serbija, Ziemeļmaķedonija Albānija var sākt sarunas, un tas šajā reģionā ir ārkārtīgi svarīgi. Otrakārt ir jāpanāk vienošanās starp Kosovu un Serbiju. Tas ir jāizdara pēc iespējas ātrāk. Dalību valstu un Eiropas ārējās darbības dienesta kopējais svars to arī varētu panākt. Mums ir jāpaskatās arī uz komisijas ziņojumiem. Tiem vajadzētu būt vieglāk lasāmiem. Šeit vajadzētu iekļaut rokas grāmatas visām valstīm. Tāpat arī ir jāaptver vēl vairāk pilsoniskās sabiedrības, kas varētu sadarboties ar Eiropu. Tāpat arī es uzskatu, ka uzņēmēju aprindas ir gatavas strādāt, neskatoties uz to, kas ir noticis attiecībā uz tiesiskumu. Viņi tiešām investē Kosovā, Albānijā un arī Serbijā. Tātad eh, mēs redzam, ka ir patiešām šāda interese par tiesiskuma jautājumiem. Lielas paldies! Pirms eh, lūkšu Kukana kungu nāk klajā ar eh, noslēguma vārdiem. Kusu kunga vārdā un arī pats savā vārdā es vēlētos pateikties runātājiem. Liels paldies deputātiem, kas ir ieradušies! Ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc ir tik maz deputātu. Pirmdiena, mandāta beigas, bet eh, tas nav pats svarīgākais. Pats svarīgākais ir temats. Es eh, tagad eh, skatos uz šo garo runātāju sarakstu mūsu komitejā. Mēs izveidojām arī darba grupu tiesiskuma jautājumos, to vada Sofija Intvelda. Uh, Tāpat arī ir ļoti daudz uh, referentu no ārlietu komitejas, kas strādā pie Rietumbalkānu valstīm. Šeit tiešām notiek uh, tāds uh, pamatīgs darbs, un mūsu komitejas, protams, arī ļoti cieši sadarbojās. Uzskatu, ka temats ir patiešām ļoti būtisks, un te nekādā gadījumā nevajadzētu skatīties uz to, cik daudz deputātu ir zālē. Liels paldies runātājiem par to, ka viņi piešķīra šim jautājumam tik lielu nozīmi. Nu tad tagad došu vārdu Kukana kungam. Viņš ir AFET Rietumbalkānu darba grupas vadītājs. Un eh, tas arī būs pēdējais. Paldies, pr līdz priekšzētāji runāšu tiešām ļoti īsi. Uh, Es arī uh, augstu novērtēju ekspertu klātbūtni un it īpaši to, ka eksperti uh, runāja balstoties uz reālo politisko situāciju katrā no Rietumu Balkānu valstīm. Viņi necentās mūs kaut kā uh, Eh, iespaidot ar eh, teorētisku sarežģītu analīzi, bet gan viņi stāvēja ar kājām uz zemes un izvērtēja situāciju tāda, kāda tā reāli pastāv. Vēlētos pateikties arī deputātiem, kuri piedalījās šai diskusijā, pateicos visiem klātesošajiem. Mani īpaši priecē tas, kā mēs varējām uzklausīt šo pārskatu pirms uh, uh, Eiropas uh, parlamenta sasaukuma beigām. Uh, šīs diskusijas temats tiešām uh, ļoti nozīmīgs, un visi bija viensprāts, ka tiesiskums ir demokrātijas mugurkauls. Uh, un tā eh, ir viena no svarīgākām jomām eh, iestājas procesā Eiropas Savienībā. Un eh, pamats dalībai Eiropas Savienībā ir tiesiskuma ievērošana. Tādēļ ļoti nozīmīgi ir pastāvīgi uh, uzsvērt to, runājot ar mūsu partneriem Rietumbalkānos. Eiropas iestādēm ir jābūt stingrām un prasīgām tiesiskuma, demokrātiskās pārvaldības, pilsoņu tiesību un pamatbrīvību ievērošana ziņā šai reģionā. Un es gribu atgādināt Bukiko kunga teikto par to, ka tiesiskuma jautājumiem jābūt pilnībā īstenotiem un valdībai ir nepieciešama drosme un uh, vēlme skaidrot uh, iedzīvotājiem, ka tas viss tiek darīts ne jau Briseles uh, dēļ, lai Briselē izpatiktu, tas tiek darīts, lai nodrošinātu labāku dzīvi valstī un labāku nākotni tautai. Mums ir jāpārliecina uh, cilvēki, lai viņi to saprastu šādi. Uh, tika veikts reāls novērtējums par situāciju iestāšanās procesā bez reāla progresa tiesiskuma jomā saskaņā ar 23. un 24. sarunu sadaļu uh, turp turpmāka virzība iestājas procesā nebūs iespējama. Ir jāskatās uz situāciju reāli. Es uzklausīju kolēgu, kolēģu kritiskās piezīmes, savu veidu sūdzības par to, ka Eiropas Savienība un komisija darbojas. Jā, es to saprotu. Esmu vienmēr teicis, ka uh, Iestājas process ir kopuzņēmums starp mūsu partneriem un mums. Un ja mūsu partneri veic to, kas ir jādara, tad arī mums ir jārīkojas. Bet ja mēs nerīkojamies vai nākam klajā ar jaunām prasībām, tad mēs zaudējam uzticamību. Un mums tas ir šādi arī jāsaprot. Un gribu piekrist Daniels kungam, ka mums ir jābūt ļoti stingriem prasīgiem, prasot, lai partneri pilnībā izpilda kritērijas prasības, nevar būt kaut kādi atvieglojumi. Laugo, raugoties uz situāciju reģionā, nāks konstatēt, ka situācija ir sarežģīta. Nerunāšu detalizēt par katru valsti atsevišķi, bet uzklausot runātājus, mēs redzam, uh, pazīmes, ka notiek regress, it īpaši atsevišķos demokrātiskās pārvaldības un tiesiskuma aspektos Rietumbalkānu valstīs. Pirms dažiem gadiem mums bija daudz lielākas cerības. Tiesu reformas bija aktuālas visās reģiona valstīs, Diemžēl eh, rezultāti ir atšķirīgi. Kad, eh, Un eh, tādēļ mums ir jārunā par reformu darba kārtību, jāizstrādā skaidri ieteikumi par tiesiskumu un reformām konkrētās valstīs. 23. un 24. sadaļa runā par iestāšanās procesa uh, centrāliem jautājumiem, jo tur ir runa par Kopenhāgenes kritērijiem šie eh, kriteriji nosaka, kas un kādos apstākļos ir gatavs iestāja Eiropas Savienībā. Un es gribētu kvit, citēt pirmo kritēriju, kur ir runa par institūciju stabilitāti, kas garantē demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesības un minoritāšu eh, respektu un aizsardzību Bez progresa šajās jomās uh, nevar noteikt virzību uz priekšu. Es ceru, ka tas būs mūsu parlamenta mantojums un ka 2019. gada otrajā pusē visi apzināsies, ka ir jārīkojas ātri priekšsēdētājs pateicos kolēģiem, pateicos visiem, kas uh, organizēja šo uzklausīšanu. Vēlu visiem jauku pēcpusdienu. Paldies!